11. februārī Eiropadoms priekšsādātājs Hermans Van Rompuis ir klāt, tā ir viņa pirmā reize, kad viņš ir šeit. Mēs jūs laipni sveicam un aicinam mūsu vidū. Uh, like Nu šķiet, ka vajadzēs kādas vismaz 15 minūtes, lai vispār uzsāktu darbu. Mums ir šeit pārmaiņas darba kārtībā, un pēc tam uzsāksim debatas, un Rampekungs, un tad jums būs vārds. Vispirms eh, gribētu arī mūsu vidū sveikt uh, Barozo kungu. Pēdējos piecus gadus mēs jau bijām pieraduši redzēt jūs šeit, bet tagad redzam jūs šeit jau otrā komisijas sastāva ietvaros, un apsveicam jūs ar to. Proszę Państwa, kilka uwag na początek. Dāmas un kungi, Gribēju jūs informēt par pāris izmaiņām darba kārtībā. Ar nožēlu man jūs jāinformē, ka pie Briseles nesen notika viltība.